So, meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, mēs turpinām darbu. Tagad notiks balsošana, bet pirms balsošanas man ir viens paziņojums. No Eiropas Tautas partijas grupas esmu saņēmis paziņojumu, ka Estibans Gonzāles Pons ir um, iecelts budžeta komitejā un viņš stājas Karlos Iturgais vietā. Un tātad, ja nav nekādu iebildumu, tad um, uzskatām, ka šis um, uh, šis deputāts ir apstiprināts amatā. Un tagad uh, balsosim